ārējo robežu kontroles kontekstā. Tikai tā mēs garantēsim savu suverēno teritoriju un e, cilvēku brīvo pārvietošanos. Paldies, paldies par labo darbu. Debates ir slēgtas, balsojums rītdien pusdienlaikā. Tagad nākamais punkts darbas kārtībā, kas ir arī pēdējais mutiskais jautājums komisijai par sportu, it īpaši par spēlētāju aģent, e, e aģentiem jautājumu uzdevā kultūras komiteja un šīs komitejas priekšsēdētāja Dorisa Paka saņem trīs minūtes priekšsēdētāja kungs komisāris kundze kolēģi. Eiropas parlaments jau uh, atsaucās uz Beleta kunga ziņojumu par profesionālo futbolu, ir tīpaši par eh, spēlētāju aģentiem, un toreiz mēs ierosinājām attiecīgo direktīvu. Eh, pat labam mēs esam atkal tādā pašā situācijā. Eh, juridiskā situācija ir nepārskatāma, spēlētāju aģenti darbojas pārobežu režīmā un situācija ir neskaidra. Eh, sporta biedrību tiesības ir ieros, ierobežotas, jo tās ir nevalstiskās organizācijas. 2000. Gadī FIFA, gadā FIFAI, piemēram, vajadzēja uh, samazināt uh, aģentu licencēšanas sistēmas prasības. Uh, vēl komisija at, uh, publicēja pētījuma rezultātus 2009. gadā, kur bija runa par uh, spēlētāju aģentu kriminālajām aktivitātēm. Uh, te varam runāt par nodokļu krāpšanos. Uh, naudas mazgāšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Eh, šādi aspekti nav savienojami ar sporta sabiedriskajiem uzdevumiem. Komisija konstatē, ņemot vērā pētījuma datus, ka uh, spēlētāju uh, transferu uh, nav īpaši transparenti un ka tas ir fons krimināliem darījumiem. Īpaši risks saistās ar jaunu spēlētāju e, pārsūtīšanu, e, kad ir iespējams, ka tiek izmantota jauno piera, spēlētāju mazā pieredze. E, piemēram, Āfrikā dodiet lielas cerības, un pēc tam atstāt šos cilvēkus bez atbalsta, ja neviens klubs par viņiem neinteresējas. Eh, tāpēc ir nepieciešams likumdošanas iniciatīva, eh, kas eh, aiztaisītu juridiskos caurumus un visā Eiropā nodrošinātu vienlīdzīgus likumdošanas pamatus saistībā ar spēlētājiem. Un ir svarīgi šis te nepilngadīgo aspekts, ka ja runa ir par nepilngadīgiem spēlētājiem, tad aģentām nevajag būt komisijas maksājumiem. Es ceru, ka mūsu ierosinājums tiks atbalstīts plenārsēdē un it īpaši komisija tiks ierosināta aktīvai darbībai. Paldies, Doris. Doris ir tiešām Uh, kā piemērs uh, laika izmantošanai. Un tagad komisārai Vasilju būs laiks reaģēt. Paldies priekšsēdētāji, uh, godājumie parlamentārieši. Paldies! Es gribētu pateikties eh, Pakas kundzei par šo mutisko jautājumu, kas nāk no kultūras komitejas. Es pilnīgi saprotu, cik politiski svarīgs ir šis jautājums. Es atceros, ka eh, komisija šobrīd ir publicējusi neatkarīga pētījuma rezultātus par sporta aģentiem. Šajā pētījumā bija analīze par šīs problēmas būtību. E, mums, piemēram, ir valsts, kur apmēram ir 6000 aģenti, kas aktīvi darbojas, un e, tas ir visās sporta disciplīnās. Tomēr 95% no šiem aģentiem ir tikai aktīvi četros sporta veidos - vieglatlētikā, basketbolā, futbolā un regbijā. Un šajā grupā futbols ir dominējošā uh, nozare un e, tikai neliels dalībvalstu skaits regulē aģentu darbību ar speciāliem likumiem. Lielākā daļa valstu vienkārši paļaujas uz vispārējiem nosacījumiem e, vai nu darba vai e, līgumu likumdošanā. Dažas starptautiskās sporta federācijas ir pieņēmušas noteikumus par aģentiem, it īpaši par tādām uh, disciplīnām, kuras es nu pat minēju - vieglatlētika, basketbols, futbols un regbijs. Uh, lai gan eh, esošās eh, sabiedriskās un privātās intereses var radīt konfliktu un radīt juridisko nenoteiktību, Pētījums rāda, ka ir tikai e, daži e, šķēršļi, lai e, aģenti varētu brīvi rīkoties visā Eiropā. Tomēr studija arī rāda, šis pētījums rāda, ka ir vesela rinda nelabu prakšu, piemēram, speciāla komisijas naudu maksāšana slepena, jauno spēlētāju eksploatāciju un tam līdzīgi. Pie šādām problēmām mums ir jāķeras, lai mēs saglabātu integritāti un e, sporta e, sacensību e, godīgumu. Sporta kustība ir mēģinājusi jau kādu laiku tikt galā ar šīm problēmām, un tāpēc vesela rinda vadošo institūciju ir pieņēmušas noteikumus, lai regulētu aktīvo aģentu darbību. Eh, šīs sporta institūcijas, protams, viņus var eh, nākt ar sportiskām sankcijām. Tas bieži vien ir eh, vislabākais veids, kā negodīgus darbojušās personas padzīt no tirgus. Taču sporta iestādēm nav pilnvaru, lai izmeklētu un sodītu par to, ko dažas dalībvalsts pat uzskatītu par noziegumiem - korupciju, naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļiem un nelegālo imigrāciju līderi. Eh, sporta eh, pasaule eh, gaida no Eiropas institūcijām šādu rīcību, lai varētu rīkoties. Komisijai ir svarīga loma spēlējama. Mēs varētu palīdzēt attīstīt vispārējos principus un standartus kas būtu kā minimālais noteikumu kopums visām sporta federācijām Eiropā. Šobrīd mēs skatāmies, kādas rīcības veids Eiropas līmenī būtu piemērotākais. Mums ir vairākas iespējas padomā taču e, mēs beigu beigās izlemsim, kādu rīcību veiksim, un mums, protams, ir nepieciešams vēl tālākas pārdomas un arī konsultācijas. Paldies! Paldies, komisāris kundze! E, mums e, ir politisko grupu runātāji. Vispirms Beleta kungam no mm, Tautas partija grupas dosim vārdu. Trīs minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāji, labvakar, komisāris kundze. Varbūt man vajadzētu atsaukties uz pasaules kausu futbolā Dienvidāfrikā, kas rāda, cik brīnišķīgi spēle ir futbols. Varētu būt vienai valstī, vienai, vienam kontinentam un sabiedrībai Āfrikā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi šo sportu aizsargāt no kriminālām aktivitātēm. Un Pakas kundze to jau pieminēja Nu, visādā ziņā. E, šis pētījums, ko jūs nu pat pieminējāt, e, rezultāti ir zinām. E, sports ir aizvien vairāk ietekmēts no organizētās noziedzības. Diemžēl, bet taisnība. Kā jūs pat teicāt, ir arī cilvēku kontrabanda, ieskaitot nepilngadīgos un dažādas finansiālās noziedzības paveidi. Uh, un eh, sportu organizācijām nav pilnvaru pie tā ķerties un efektīvi apkarot. Un tas nozīmē, ka eh, Eiropas iniciatīva būtu nepieciešama un pie tam steidzīgi. Mums ir vesela rinda juridisko instrumentu, pateicoties līgumam un tā tālāk, ko mēs varētu izmantot. Es nākšu dažiem priekšlikumiem. Pirmkārt, mēs varētu pievienot eh, stringrus kritērijus attiecībā uz visiem eh, sporta aģentiem, un eh, to vislabāk varētu izdarot ar licencēšanas sistēmu, kur mums būtu prasīts, lai būtu kāds aģentu reģistrs, un sporta organizācijas to varētu prasīt. Mēs, Eiropas Savienība, varētu nākt viņiem palīgā un Eiropas eh, Savienība varētu tad koordinēt eh, sadarbību starp nacionālajām iestādēm. Otrais eh, pasākums, lai panāktu pilnīgu pārskatāmību attiecībā uz naudas plūsmām. Es domāju, ka tas ir pats galvenais ļaunuma cēlonis, jo mēs nezinām, no kurienes šī nauda nāk un kur tā iet. Un tas nozīmē, ka varētu izmantot sportu, uh, dažādām kukuļdošanām un tam līdzīgi. Un trešais priekšlikums, ko Pakas kundze jau pieminēja, ir aizliegt saņemt kompensāciju tiem, kas grib iegūt naudu no transferiem par spēlētājiem, kas ir jaunāk par 18 gadiem. Jo, e, protams, es domāju, ka šeit ir organizācijas, kurām ir pietiekoši daudz e, spēka, un tas to varētu izdarīt. E, komisāra kundze, kā jau jūs teicāt, 2007. gadā šis parlaments ar lielu balsu vairākumu aicināja ķerties pie šī darba un apkarot kriminālo praksi sportā. Un eh, nu, ir eh, šajā ziņojumā vesela rinda priekšlikumu, eh, tie ir labi, bet tie nav pietiekami, tāpēc man patika dzirdēt, ko jūs sakat, ka jūs gribētu paaugstināt lietu norises ātrumu runājot par Eiropas aģentu asociāciju, es domāju, tiešām mēs varētu aicināt to darīt, un aģenti paši arī vēlas šādu organizāciju. Viņi gribas, lai Eiropas e, Savienība e, ļautu viņiem atšķirot labos no sliktajiem. Mēs to darīsim sporta labad un e, arī šim sociālajai, sociālajai lomai, ko spēlē sports. Paldies, un tagad sociālistu un demokrātu vārdā Hanibalam. Kundze, paldies. Nu, tiešām jāsaka, ka eh, tas ir tiešām veiksmīgi, ka mēs varam par to runāt, jo pasaules kauss rāda mums eh, vairāk nekā jebkurš cits sporta pasākums, proti, cik svarīgs eh, sports ir cilvēkiem, cik miljoniem cilvēku to skatās, un cik daudz prieka un cik daudz emociju tur ir ieguldīts, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām nodrošinātu to, e, ka e, futbols un citas spēles būtu pietiekoši regulētas. Un mēs varētu tiešām e, veikt to darbu, pa ko esam daudz jau runājuši, proti par spēlētāju aģentiem. Un jāsaka, diemžēl ir ļoti nopietnas lietas, kas notiek. Ehm, korupcija, ehm, nepilngadīgo spēlētāju izmantošana, tie ir nopietni noziegumi. Un pret tiem mums tiešām ir jāveic rīcība. To mēs esam plānojuši jau ilgākus laikus. Un eh, ko, kad būtu labāks brīdis kaut ko darīt, tieši kā tagad, kad izskatās, ka visa pasaule ir apsēsta ar futbolu. Paldies, Mērija! Un tagad ECR e, grupai Maklārkinas kundzei dodam vārdu vienu minūtu. Paldies priekšēd. Pilnībā atbalsts centiens sporta aģentu aktivitātes īpaši futbolā padarīt caurspīdīgākas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt dažādās sporta pārvaldības iestādes savus centienos uz šajā virzienā. Mums ir jā, jā, jā, jā jārada lielāka skaidrība šajā eh, miglainajā jomā. Un, eh, Tomēr, jebkādai likumdošanai, kas šeit tiek ieviest, ir jābūt no nacionālajām vai arī starptautiskām uh, asociācijām. Eiropas Savienībai nav ko jaukties šajā jomā. Uh, mums vajadzētu iejaukties tikai tad, ja sporta pārvaldības eh, asociācijas vai iestādes mums eh, to lūdz uh, no savas puses. Paldies, kolēģi! Un tagad minūte goja vārdā vežjā kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! priecājos, ka priekšsēd uzdev šo jautājumu. Tieši tagad, kad notiek pasaules čempionāts futbolā, komisijas pētījums eh, rada pamat bažām. Eh, te redzams, kā sporta labā slava ir apdraudēta. Protams, ir runa par labāku likumdošanu, par to, ka mēs gribam rūpēties, lai sportiskais gars varētu izpausties. Mm, dalību valstīm jāgādā arī par to, ka eh, jebkādi eh, negatīvi parādības eh, tikt iznīdētas. Un tās ir tādas, kas vērsts uz sportu kā biznesu. Sportisti kļūst par precēm un viņu aģenti par mākleriem, kas šīs preces ie, piedāvā tirgu, pelnot astrome, gūstot astronomisku pēļņu un nekāda nav kontrolēta šī lieta. Uh, nauda kļūst par eh, visu galveno noteicēju un arī vēl EKT to atbalsta sporta asociācijas īpaši futbolā meklē ES institūcijā atbalstu komisārs kundze mums ir jāpalīdz un mēs nožēlojam, ka Francija tagad ir pieņemusi pretēju likumdošanu. Paldies! Līdz ar to šī kārta ir beigusies, un tagad individuālie de deputāti pusotru minūtu Šankelīkungs. Paldies, priekšsēd. Pirms pusotras stundas dāmas mums pateica, ka mazliet vēls vakars jau varēja runāt par sieviešautiem, un tagad jau tūliņ būs pusnakts, un mēs runājam par sportu. Bet vismaz mums tagad ir iespēja. Uh, runā par šiem jautājumiem pirms Līsabonas līgums šāds iespējas nebija. Tagad mums ir. Ļoti labi, ka tagad tas tā ir un ka mēs šo iespēju izmantojam. Ir arī svarīgi, ka mēs tagad runājam par jauniem cilvēkiem un sportu āģentu darbībām. Kā referente sacīja, mēs esam redzējuši daudz piemērus, kā jaunieši uh, vēlas būt par lielām zvaigznēm nākotnē, un tāda viņi tiek izraut no skolām, no ģimenēm, un pēc kāda gada vai tā viņi atkal tiek izmest uz ielas, un acīm redzot, vairākums cieš šādu likteni, un tagad mēs, mums Eiropā ir iespēja kaut ko darīt, lai labotu šo situāciju, mums ir iespēja ieviest sankcijas, aizsargāt jauns cilvēks pret šāda veida uh, nebūšanām. Mums ir rūpīgi jāseko, kas notiek dažādās sporta veidās, dažādās valstīs, eh, un ir jāraugos, ko mēs varam darīt jaunu cilvēku un sportistu atbalstam. Paldies, priekšsēd, paldies, un tagad vārds Boskurtai minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs spēlētāju aģentiem ir, tas ir neaizsargāts eh, amats un nav arī kontroles. Eh, šeit pastāv eh, cilvēku kontrabandas iespēja. Eiropas Savienība ir mēģinājusi konstatēt, kādas ir problēmas, bet neko nedaru. It īpaši jau runājot par nepilngadīgajām personām, kuras no trešās pasaules nonāk Eiropas Savienībā un Eiropas Savienībai ir nepieciešams darboties. Rezolūcija nodrošina arī konkrētus priekšlikumus, piemēram, eh, starpniecības naudā un mazgadīgajiem, caurspīdīgums finanšu transakcijām un eh, dalību valstu aktīvāka iesaiste, kuras nekontrolē situāciju. Ir nepieciešami konkrēti mēri, mēri, lai beigtu bežonīgo rietumu situāciju. Ir arī jāpiemēro eh, prakses pārobežu režīmā, jo mazgadīgie spēlētāji ir jāaizsargā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, tagad mums eh, ir brīvais mikrofons, divi ir pieteikušies. Matulis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs komisāras kundze. Es esmu gandarīts par šo kolēķa pilēta iniciatīvu, eh, proti vienota sistēma, kas aizsargātu spēlētājus. Eh, mē, eh, mūsu vēlme būtu, lai šeit būtu mazāk problēmu un mazāk pārkāpumu. Ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību ne tikai futbolam, bet arī citiem sporta veidiem. E, šodien, piemēram, mums ir 6000 e, sporta aģentu, kuri e, pārstāv 30 dažādus sporta veidus, 600 miljonu eiro apgrozījums ik gadus, un tā ir ievērojama summa. Šajā sarežģītajā situācijā būtu grūti atrast kopīgu regulējumu pilnīgi visiem. Būs grūti konstatēt, kas par ko atbild. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ir, viens, ir, vien, ir viena pozitīvā sastāvdaļa, eh, ka eh, mēs eh, nerunājam tad, kad notiek translācijas no Dienvidāfrikas, taču mums ir Lisabonas līgums, kas mums ļauj, pat faktiski mums ir pienākums atrisināt šo problēmu. Drīz Mums e, būs e, arī Eiropas čempionāts, ko organizē Polija un Ukraina. Un tāpēc es uzskatu, ka es esmu ļoti priecīgs, e, ka komisāri un pārējie kolēģi uzskata, ka mums ir nepieciešama likumdošana, jo situācija sistēma nav caurskatāma un eh, tā tur varētu būt korupcija, un arī paši šī tirgošanās ar eh, sportistiem ir uh, pat nenormāla. Un tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams skatīties, kā šie transferi uh, notiek ar lielām naudas summām, un bieži vien mēs redzam, ka. Mm, paldies, runātājs tika pārtraukts. Un nobeigumā es došu vārdu komisārai Vasiljo kundzei. Vai jūs tiksiet galā četrās minūtēs? Jo eh, priekšsēdētāji, eh, saka komisāri, es uzskatu, un mēs visi piekrītam, cik svarīga lieta ir sports, un mēs visi piekrītam, ka sports var būt tiešām ļoti baudāms. Un es pateicos visiem par jūsu priekšlikumiem, eh, ko mēs nopietni pārdomāsim, jo nav šaubu, ka dažus eh, Eiropas Savienības pasākumus pat būtu vēlams veikt. Sporta federācijām nav nepieciešamo pilnvaru, lai tās varētu iejaukties kādos īpašos sliktas prakses gadījumos. Uh, Un eh, te pat nepietiek ar transnacionālo uh, līmeni, jo sports kļūst globalizēts. Eh, Startautiskā sporta internacionalizācija padara ļoti grūtu uh, tieši nacionālo pieeju no sistēmiskas uh, nostājas. Eiropas Savienība varētu koordinēt un palīdzēt nodrošināt harmonizētu pieeju attiecībā uz aģentiem. Piemēram, E, izmantot jauno e, kompetenci, ko Eiropas Savienība ir uzkrājusi par e, kriminālu likumu harmonizāciju. Un tas tiešām eh, mēs to varētu atbalstīt. Lai arī par kādu eh, darbību mēs izlemsim, mēs uzmanīgi strādāsim kopā ar sporta federācijām. Un, kā jūs ziniet, eh, es gribētu izsniegt paziņojumu par sportu, un tas notiks drīz, un šajā paziņojumā mēs apskatīsim šo jautājumu detalizētāk. Eh, es domāju, ka šobrīd nevajadzētu eh, teikt, eh, ka mums nevajadzētu iesaistīt parlamentu, tāpat kā sporta kustību paši par sevi. Es tiešām ceru, ka strādāšu ar jums tiešām ļoti tuvu kopā, lai šo jautājumu tālāk atrisinātu. Priekšsēdētājs, paldies, paldies, komisāra kundze. Mums ir nepieciešams rezolūcijas projekts, un Eh, balsošana notiks ceturtdien. Nākošā sēde notiks rītdien, 16. jūnijā trešdien, no pulkstens deviņiem līdz 12.30 un tad no 15. līdz 21. un pēc tam no 21. līdz 24. Un uh, darba kārtība būs atrodama.